arī pirmās sarunas šajā sakarā. Paldies! Un cik jauka mēs paveidam jautājumus ar jautājumiem ar turismu un uh, uz pozitīvu toņu. Gribu pateikties visiem deputātiem par uzdotajiem daudziem jautājumiem un uh, komisāru kandidātei par atbildēm. Tagad komisāra kandidāts lūdzam jūs sniegt mums īsu kopsavilkumu par tematiem, kurus jūs gribētu izcelt no šodienas uzklausīšanas, un pēc tam itrē priekšsēdētājs nāks klajā ar saviem paziņojumiem, un pēc tam es ziņošu, kas notiek tālāk. Tagad jums 5 minūtes. Uh, Godātie deputāti, pateicos jums par visiem uzdotajiem jautājumiem, par viedokļu apmaiņu. Es ceru, ka šī saruna. Šī diskusija būs labs sākums mūsu turpmākai sadarbībai. Mēs sadarbosimies uh, uzticības gaisotnē un mūsu dialogs būs regulārs es uh, varu jums uh, apsolīt, ka ar pilnu apņēmību virzīšu uz priekšu iekšējā tirgus attīstību piecu gadu laikā likvidējot uh, šķēršļus vienu pēc otra un meklējot risinājumus visu interesēs. Pateicos par man veltīto laiku, es augstu vērtēju parlamenta lomu un tā pilnvaras ir ļoti nozīmīgas. Es esmu apņēmības pilna cieši ar jums sadarboties ar visām šī parlamentu politiskajām grupām, jo pēc uzdotajiem jautājumiem man radies iespējas, ka šis portfelis ir vienlīdz svarīgs visām politiskajām grupām parlamentā, pat ja pastāv nelielas atšķirības uzskatos. Šis portfelis uh, dod mums iespēju nodrošināt izaugsmi, darba vietas un attīstību. Paldies! Uh, thank you very much, Mr. Thank you very much that I survived. Liels paldies, bet es uh, izturēju un izdzīvoju. Madam. Liela, liels paldies komisāra amata kandidātei par visām sniegtajām atbildēm un arī par noslēguma vārtiem. Es pateicos visiem, kas sēž šai zālē un visiem tiem, kas uh, uh seko mums uh, internetā, kas uh, skatās šo svarīgo publisko uzklausīšanu. Es paziņoju, ka šī uzklausīšana tagad ir beigusies, bet man bija viena ziņa, ko man nebija drosmes jums pateikt. Es esmu no tā paša Eiropas Savienības reģiona kā Bjankovskas kundze. Un eh, tā ir ļoti rūpnieciski attīstīta zeme Un šis reģions ir ļoti uh, rūpniecisks un ir pārdzīvojis nopietnas pārveidojumus un restruktūrāciju. Un varu teikt, ka Bjankovskas kundzei ir liela pieredze šajā ziņā un viņa ir arī rūpējusies par to, lai būtu aizsargāta daba šajā procesā. Un uh, šeit mēs runājam par tērauda rūpniecību, mašīnu būvi, ķīmisko rūpniecību un es gribu teikt, ka septiņu gadu pieredze Polijas valdībā viņa ir un viņa ir uh, premjera vietniece. Un es ceru, ka mums būs daudz iespēju tikties turmāko piecu gadu laikā un visas, uh, visi šie temati, ko mēs šodien uh, izrunājām, ir ļoti būtiski Eiropas pilsoņiem. Es pateicos visu piecu Eiropas parlamentu komiteju pārstāvjiem, kas ir šajā zālē, un es gribu teikt, ka mūsu itre komitejai man ir uh, labas ziņas, notiks pirmdien 2.30 tavus platušeks kundze un koordinātoru sanāksme notiks šo pēcpusdienu bet eh, līdz priekšsēdētāja Vikija Forda jūs vēl informēs papildus. Liels paldies visiem! Thank you very much. If you could just bear with me. Uh, um... Jā, un vēl palieciet vienu brīdi zālē, dāmas un kungi. Jankovskas kundze, liels paldies! Jūs esat izturējuši šo pārbaudījumu, bet process jau vēl nav noslēdzies, bet jums vēl būs jāpārdzīvo arī izvērtējuma process, un mēs visi politiķi tad vienosimies. Mēs esam visi atšķirīgi, bet mums visiem būs eh, jāvienojas par to, vai mēs jums sniedzām pozitīvu vērtējumu kā kandidātei. Es gribētu atgādināt politiskajām grupām, ka ja tās nenosūta savu pārstāvi un koordinātoru uz šo sanāksmi, kas tagad notiks, tad viņu balsojums netiks ņemts vērā vērtējumu procesā iekšējā tirgus koordinātori tiksies tagad šajā telpā aizslēgtām durvīm un itre koordinātori tiksies eh, no 6 līdz 7, 5 3 un pēc tam eh, pulksten 7 vakarā tiksies abu komiteju koordinātori arī telpā 5 3. Un es pateicos uh, visiem, un tagad notiks uh, diskusijas ar demokrātiski ievēlētiem kolēģiem. Paldies!